Esiet sveicināti pēc garās nedēļas nogalas. Mēs šajā šodienas sanāksmē sirsnīgi sveicam visus klātesošos. Kā jūs redzat, mūsu sanāksmē ir rīta un pēcpusdienas cēliens un pēc tam Nākošā sēdes daļā noritēs ceturtdien no rīta. Vai visi ir iepazinušies ar darba kārtību? Ja citiem nav neviena iebilduma darba kārtības sakarā, tad uzskatīsim to par apstiprinātu. Šī sanāksme tiek translēta, tulkojums notiek, notiek 20 valodās, tulkojums nav pieejams igauņu, maltiešu un slovāku valodās. Saskaņā ar ierasto kārtību apstiprināsim protokolu sēdēm, kas notiks 16. un 14. aprīlī. Saistīsim 4. un 5. punktus kopā. Šie punkti attiecas uz līdzīgu tēmatu, no kuriem viens attiec uz eh, Moldovas republiku, otrs uz Grūziju. Un par piesardzības e, klauzulu un pretapiešanas pasākumiem, kas pārādz pagaidu pārtraukšanu tarifu preferencēm asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas atomenerģijas kopienu no vienas puses un Moldovas republiku no otras puses. Referents mums ir deputāte Dāņķila, pēc tam otrajā ziņojumā. kurš attiecas um, uz Gruziju šī paša temata sakarā. Un šeit tiek uzskatīts, ka pasākumi tiktu piemēroti līdz 1. septembrim. Referents šim ziņojumam ir deputāts Nekovs. Vai referenti ir sēžu zālē? Vai jums nevienam nav iebildumu, ka mēs 4. un 5. darba kārtības punktus saistām un skatām kopā. Atvainojiet, ir problēma ar tulkojumu bulgāru valodām. Okay. Okay. Może minutę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 Viss tā tad ir eh, nokārtots. Kā jau es sacīju, mēs kopīgi skatīsim 4. un 5. punktu. Un vispirms es gribētu dot vārdu komisijas pārstāvim eh, no Trade eh, ģenerāldirektorātā. Ja neiebilstat šos abus punktus, mēs skatīsim kopā. Vispirms vārds komisijas pārstāvim. Un, ja jūs uzskatāt, ka vajadzētu izteikties vēl kādam no jūsu iestādes pārstāvjiem, tad mēs atradīsim iespēju to izdarīt. Vārds jums! Paldies priekšsēdētājiem! Paldies par uzaicinājumu uzstāties šajā sanāksmē un izklāstīt mūsu priekšlikumus, lai ieviestu noteikumus piesardzības klauzulas piemērošanā attiecībā uz nolīgumu ar Moldovu. Esmu no Trade ģenerāldirekcijas, bet man līdz ir Agri ģenerāldirekcijas pārstāvi, un viņi varēs atbildēt uz jūsu jautājumiem, ja tādi vēlāk radīsies. Komisija piedāvā divus noteikumus attiecībā uz nolīgumiem ar Moldovu un Grūziju. Tie ir paredzēti, lai iestrādātu Eiropas Savienības likumdošanā specifiskus uh, Uh, aspektus. Vispirms izklāstīšu vispārīgo kontekstu. Atsevišķi brīvās tirzniecības nolīgumi ir ar uh, dažādiem speciāliem mehānismiem. Uh, juridisks noteikums ir nepieciešams, lai varētu šos nolīgumus piemērot konkrēti runājot. Tiktu precizēti nosacījumi pie kuriem pretapiešanas mehānisms vai piesardzības klauzula stājas eh, spēkā, tiek norādītas procedūras un lēmumu pieņemšanas procesu šim nolūkam. Kā jūs zināsiet, nu līgumā ar Moldovu ir arī divpusēja piesardzības klauzula. Turklāt abi nolīgumi iekļauj pretapiešanas mehānismu atsevišķiem lauksaimniecības un apstrādātiem lauksaimniecības produktiem. Priekšlikumam abiem e, parlamentu un padomas regulējumiem jums ir darīti zinām pirms šīs sanāksmes, un tie būtu juridiskais ietvars, lai ieviestu spēkā abus šos instrumentus. Šie priekšlikumi pamatā ir balstīti uz ieviešanas noteikumiem, kuri tika apspriesti starp trim institūcijām, ņemot vērā esošos brīvās tirzniecības nolīgumus spēkā. Piemēram, tie ir balstīti uz 2011. gadī, gadā parakstītiem nolīgumiem ar Koreju, ar Centrālu Ameriku, parakstīto nolīgumu 13. gadā un ar Kolumbiju un Pēru un brīvās tirzniecības nolīgumiem, kas arī ir publicēti 2013. gadā. Abu tipu instrumentu detaļas tās izklāstīšu tagad. Kā jau es sacīju iepriekš, pirmkārt divpusēja piesardzības klauzula. Šis instruments ir iekļauts nolīgumā ar Moldovu tikai. Nav divpusējas piesardzības klauzulas Gruzijas nolīgumā. Iemesls tam ir, ka šāda klauzula netika diskutēta Grūzijas brīvās tirdzniecības nolīgumā. kad liberalizācijas rezultātā imports var apdraudēt Eiropas Savienības eh, rūpniecību, tāds divpusējā piesardzības klauzula paredz iespēju vai nu atjaunot nodevu likmi vai pārtraukt turpmāku liberalizāciju. Citiem vārdiem sakot, divpusējā piesardzības klauzula ir kā galējais drošības tīkls gadījumā, ja tarifu samazinājums vai atcelšanā noved pie pārliecīgi importēs. kas ir tirsniecības liberalizācijas sekas. Šis instruments ir pieejams gadījumos, kad importa pieaugums kļūst tik liels, ka tas nopietni apdraud Eiropas Savienības ražotājus. Tas parāds lauksaimniekiem vai rūpniekiem laiku, lai koriģētu un piemērotos izmaiņām nosacījumos tirsniecības liberalizācijas dēļ. Citiem vārdiem sakot, tas ir pagaidu atvieglojums, lai operatori varētu piemēroties jaunajai situācijai, ja tas ir nepieciešams. Instrumenta standārti atbilst PCO nolīgumiem par piesardzības pasākumiem. Konkrēti ir jābūt eh, nopietnam importu pieaugumam, kas izraisītu nopietnu apdraudējumu. Un, protams, arī cēloņu sakarībai starp šiem abiem pasākumiem ir jātiek pierādītai. Tālāk, detalizēt runājot par procedūru, kā tas viss notiks, nu, ir paredzēts sešu mēnešu pārbaudas periods, bet jūs redzēsiet noteikumos, ka pastāv iespēja pagarināt šo pārbaudas periodu zināmos apstākļos uz vēl trim mēnešiem atkarībā no tā, cik pārbaudas procedūra ir sarežģīta. Tāpat arī pagaidu pasākumos ir iespēja noteikt tādus pagaidu pasākumus, kuri varētu tikt noteikti stājoties spēkā, nekavējoties un līdz 200 dienām. Šis būtu elements, kas paredzētu atvieglojumu sarežģītā situācijā, kurā ir jāveic kādi drastiski pasākumi. Pasākumi tiek noteikti maksimāli uz diviem gadiem, bet pastāv iespēja nepieciešamības gadījumā un, ja tiek izpildīti nosacījumi, uz vēl diviem gadiem. Un tagad priekšsēdētāji sniegšu skaidrojumu par pretapiešanas mehānismu. Šis mehānisms ir iekļauts abos nolīgumos, gan ar Moldovu, gan ar Grūziju. Un tas aptver vairākus lauksaimniecības un apstrādātus lauksaimniecības produktus. Gadījumā, ja Eh, tiek sasniegts zināms gadā importa apjoms. Preferenču muitas nodevas var uz laiku tik pārtrauktas līdz maksimāli sešu mēnešu termiņam. Pārtraukšana iestājas arī tad, ja tirsniecības partneri nevar pienācīgā veidā pierādīt to, kā eksportētās preces ir ar izcelsmi e, viņu teritorijā. Tas ir paredzēts, lai nepieļautu tirzniecības sapiešanas risku. Imports Eiropas. Un netiktu importēti ne Moldāvijas vai ne Gruzijas izcelsmes preces caur šīm valstīm, izmantojot šos labvēlīgos nosacījumus. Abos priekšlikumos priekšsēdētājs ir paredzēts gada pārskats, kas tiks iesniegts Eiropas parlamentam un padomēji par nolīgumu tirzniecisko sadaļu, kā arī par šo regulējumu piemērošanu. Runājot par divpusējām piesardzības klauzulām, vēlos jūs informēt par to, ka citos līdzīgos nolīgumos tās vēl nav nekad tikušas izmantotas, un tās tiešām ir galīgi, galējais drošības tīkls, ja kaut kas nedarbojas kā nākas. Par īpašu mehānismu jautājumu runājot, šī ir pirmā reize, kad mēs esam tādus iekļāvusi brīvās tirzniecības nolīgumos, un es jau mēģināju izskaidrot, kāpēc ir bijusi šāda vajadzība. Pagaidām no manas puses tas ir viss priekšsēdētāji. Paldies par uzmanību. Bardzo dziękuję. Rozumiem, że. E, Paldies. Domāju, ka ja būs papildu jautājumi, tad uz tiem varēs atbildēt agri ģenerāldirekcijas pārstāvji. Un, bet tagad es gribētu dot vārdu vice priekšsēdētāja Dančilai, kura strādā ar šo jautājumu. Vārds jums. Mulțumesc, domnule președinte. Salutăm adoptarea. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs esam gandarīti par pasākumu pieņemšanu, kas vērsti, lai atbalstītu tirdzniecību ar Moldovu un veicinātu izaugsmi un Eiropas produkcijas lielāku klātbūtni. Eh, šajā republikā. Mēs saprotam arī pasākumus, lai aizsargātu Eiropas ražotājus, un dažādos gadījumos varētu veidoties nelīdzsvarota situācija tirgū. Un, mm, Rumānija bija kā vārti uz Moldovas eh, republiku, tā vienmēr ir bijis, bet eh, līdz šim mēs nekad nebijām saskārušies ar problēmām un esam pārliecināti, ka uh, nebūs nepieciešams piemērot aizsardzības pasākumu klauzulu, bet Es uzskatu, ka tomēr instruments, mm, lai varētu piemērot šos drošības mm, klauzulas pasākumus un pretapiešanas mm, noteikumu novēršanu, ir nepieciešams. Un es uzskatu, ka ir pat tiešām viena lieta ir ļoti svarīga un es vēlētos, lai komisijas pārstāvi man sniegtu uh, plašāku informāciju. Rūpniecības produktiem ir viegli noskaidrot izcelsmes um, vietu un augļiem un dārzeņiem ir grūtāk to izdarīt. Un es vēlētos uzklausīt no komisijas puses, kas ir paredzēts attiecībā uz šiem lauksaimniecības produktiem, kādi pasākumi. Bardzo dziękuję. Teraz Paldies. Attiecībā uz otro daļu par Grūziju vārds eh, Nikolkungam. Mans vārds ir Nikols. Paldies. Es domāju, ka eh, ziņojums ir ļoti tehnisks, asociācijas un nolīgums sākās 1. septembrī, bet 2016. Eh, gada 1. augustā mm, radās jauns ģeopolitiskais konteksts lauksaimniekiem saistībā ar eksporta aizliegumu, kas stājās spēkā no Krievijas, un mums ir jāievēro mūsu mm, pienākumi arī attiecībā uz Grūziju. Uh, ir jārisina lauksaimnieku problēmas. No vienas puses mums ir jāskata savi pienākumi pret partneriem, tie ir jāievēro, bet arī ir jāievēro mūsu lauksaimnieku intereses, mums viņi ir jāatbalsta. Ir nepieciešama precīzāka statistiskā informācija par produktiem, kas tiek importēti no Gruzijas Eiropas Savienībām. Tā ir viena lieta. Un otra lieta - mums ir jāuzrauga, no kurienes tieši šie produkti nāk. Ja būtu jāpiemēro šī klauzula, tad produkti ir jāimportē bez muitas nodokļu iekasēšanas, un mēs sagaidām, ka gadskārtējā ziņojumā būs iespējams veikt šo uzraudzību. Paldies! Bardzo dziękuję. Przechodzimy do pytań, wypowiedzi. Paldies. Un tagad pāriesim pie deputātu uzstāšanām. Vispirms vārds deputātam Būlam. Domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Sigur că apreciez și... Paldies, priekšsēdētāji. Arī es apsveicu komisijas klātbūtni un tās atvērtību, kad mēs runājam par šiem nolīgumiem eh, un par lauksāmniekiem eh, Moldovā un eh, Grūzijā un par to, ka mums ir jāizstāv mūsu pašu lauksaimnieku intereses. Tāpēc Šāds mehānisms ir ļoti labs, lai netiktu apieti juridiskie nosacījumi. Un arī tādā veidā mēs nepieļautu Eiropas tirgū nonākšanu produktiem no citām valstīm caur šiem līgumiem. Bet runājot par šo izstrādājumu izcelsmi, es nevēlētos, lai bīstamā veidā tiktu izmantot šīs piesardzības klauzulas vai tiktu izmantot ļaunprātīgi. Tāpēc produktu izsakojamībai ir jāparedz ļoti skaidrs ietvars. Šis ir ļoti tehniski ziņojums, bet mēs visi esam šeit, lai mēģinātu panākt to, ka šis rīks un šis ziņojums ir noderīgs. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs deputāts Lozo. Paldies priekšsēdētāji. Pati doma par brīvo tirzniecību ar valstīm, kur ir ļoti lēts darba spieks un visai vaļīgas sanitārās normas, ir kaitīga Eiropas Savienībai, kur jau pat tā pastāv visai lieli sagrozījumi situācijās ar dalību valstīm. Kāpēc, lai ieviest ilgas un sarežģītas tiesardzības? Eh, procedūras, kas nozīmē sagaidīt to, ka partneris ir apdraudējis savu partneri, kāpēc mēs nevarētu ierobežot importu no šīm valstīm. Tas eh, eh, palīdzētu arī nepakļaut mūsu saimniecības dažādiem traucējumiem un neliktu mums tērēt papildu kredītus, lai atbalstītu lauksaimnieks, kam ir nodarīts uh, kaitējumus. Domāju, ka mums ir jāņem vērā veselais saprāts, gan arī ekonomiskās zinātnes, un tās attiecas arī uz gaļas un piena tirzniecības nolīgumiem ar Eiropas Savienību. Paldies! Bardzo proszę. Paldies. Ferāna kungs. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji. Piesardzības klauzulas doma pati par sevi ir interesanta, bet to nevarēs piemērot šeit eh, Moldovas sakarā, jo pastāv brīvās tirdzniecības nolīguma ar šo valstu. Piesardzības eh, klauzula Eiropas Savienībai pret Ķīnu būtu noderīga. No savas puses es domāju, ka jūs vēlēties 28 valstu Eiropu. Šodien pastāv um, situācijā, kad atsevišķas valstis e, izmanto tās nepilnības, kas ir pieļautas brīvās tirzniecības nolīgumā. Mums vajadzētu panākt to, lai no šie brīvās tirzniecības nolīgumi pirmkārt labumu gūs 28 valsts un pēc tam domāt par citu valstu ekonomiku. Paldies! Činkuj. Paldies! Nākošais runātājs Aņū. Like... Paldies, priekšsēdētājs. Komisijas eh, pārstāvi pārliecība, ka Moldova un Grūzija varēs izmantot eh, šo eh, tirs, brīvās tirzniecības privilēģiju tajā, ko mēs saucam par ceļu uz karuseļu. ceļu tirzniecību, citiem vārdiem sakot, citas valstis eksportēs savus izstrādājumus uz Oldavu, kura pēc tam tālāk eksportēs uz Eiropas Savienību iespējama. Īpaši esmu nobažies par olām. Jūs zināt, kā Eiropas Savienībā nevar izmantot vistu būrus, bet esmu pārliecināts, ka tāda pastāv gan Moldovā, gan valstīs ārpus Moldovas. Tādā veidā šādas eh, būrozdētas olas var tikt ievestas Eiropas Savienībā. Turklāt šīs olas var tikt eh, ražotas, eh, barojot vistas ar Eiropas Savienībā neatļautu dzīvnieku bar, barību. Vai jūs varat man pilnīgi skaidri norādīt, ka šāda situācija nav iespējama? Państwa, <clears throat> nie mamy więcej zgłoszeń od. Tā kā nav klāts vairāk runātāju, kas ir paredzēts, tad. Nē, tomēr. Glezos kungs. Eh, Agapitē proedrē, tie agapitī šinādalfī. Pār priekšsēdētāji, kolēģi. Nav viegli sekot diskusijai par Grūzijas un Moldovas lauksaimniecības izstrādājumiem, jo es situāciju ar tiem tik labi e, nepārzina, bet ir jāredz, kas notiek ar, ar Eiropas Savienības dalību valstīm, tā skaitā manējo. Piemēram, Bordo vīni ir visā pasaulē pazīstams atzīts produkts. Bet, piemēram, Santorīnas salas vīnkopji nosūta savu vīnu mutās uz uh, Alžīriju, un šis vīns turpmāk dēvēts par Alžīrijas vīnu, tiek eksportēts tālāk uz Franciju, lietas pudelēs, un laist tirzniecībā kā franču vīns. Līdzīgi eh, karārs eh, marmors, kas nenāk vis no Itālijas, bet no vienas Grieķu saliņas ir vesela mafija izveidojusies starp tirgotājiem, lieliem uzņēmumiem, kuri izmanto atsevišķu valstu ražojumus. Ar citas valsts izcelsmi. Šajā sakarā es gribētu, lai Eiropas Savienība eh, risinātu šo visu visai negatīvo parādību. Ir jābūt drošībai par katras valsts izstrādājumu izcelsmi. Paldies! Bardzo dziękuję. Globalizacja, otwieranie rynku. Paldies! Globalizācija un tirgus atvērtība ir ar savām negatīvajām sekām, kā jau um, tas izskanēja. Vairāk nav neviens pieteicies, un tāpēc, nu, runātājiem, tāpēc es došu tagad vārdu komisijas pārstāvjiem un pēc tam referentiem. Um, thank you, Chair. Paldies, priekšsādātāji un paldies par izteiktajiem komentāriem, kā arī dažiem jautājumiem, kas izskanēja un kas tika uzdoti. Es eh, centīšos atbildēt uz tiem visiem, eh, cēru arī uz kolēģu palīdzību. Un tad nu viens no jautājumiem, kas eh, izskanēja, attiecās uz to, kā noteikt lauksaimniecības produktu izcelsmi. Tika pareizi norādīts, ka rūpniecības ražojumiem ir vieglāk to izdarīt, ir vieglāk noskaidrot izcelsmi, bet uh, kā komisija varēs uzraudzīt lauksaimniecības produktu izcelsmi? Ļoti labs jautājums. Bet šis ir eh, tieši iemesls, kāpēc komisija šajos divos nolīgumos piesprieduši un apsprieda šo pretapiešanas mehānismu. Un šis pretapiešanas mehānisms ir ticis tā izstrādāts, lai uzraudzītu importu apmērus, kur galvenais ir noskaidrot, ka apjomi atbilst valsts eksporta kapacitātei. Tātad Principā, pateicoties statistiskajai informācijai, kas būs komisijas rīcībā, tā varēs uzraudzīt dažādo lauksaimniecības produktu, apstrādāto produktu un citu e, importu šajās valstīs. Ja šie apjomi šķiet tādi, kas pārsniedz paredzēto Un tādā gadījumā komisijai ir iespēja prasīt to, lai eksportējošās valstis pierāda, pierāda šo papildu apjomu izcelsmi, kas ienāk Eiropas Savienībām. Tieši šādi tika izstrādāti mehānismi, lai nebūtu jāieslīgst detaļās, jāpārbauda pārvadājumi, eh, tas būtu pārmērīgi dārgi, un tāpēc eh, šajā priekšlikumā akcents ir likts uz ienākošo preču apjoma uzraudzību. Tad vēl kāds atsaucās uz eh, piesardzības divpusējo klauzulu un laiku, kas ir nepieciešams, lai rīkotos, ka tas varētu būt pārāk garš. Un šajā jautājumā man ir jāmin procedūra, kas ir paredzēta komisijas priekšlikumā. Un tur arī ir iespēja izmantot steidzamības procedūru, kurā ļoti ātri komisija var pieņemt lēmumu gadījumā, ja notiek dramatiska situācijas attīstība, lai aizsargātu ES ražotāju intereses. Un tas attiecas arī uz pretapiešanas mehānismu. Tad vēl Kāds uzstājās par komisijas gadskārtējo ziņojumu? Jā, patiešām. Eh, tas eh, abām valstīm tiks izstrādāts ļoti detalizēti. Eh, komisija to veiks un iesniegs parlamentam un padomē, kurā detalizēti tiks izklāstīti visi aspekti šiem brīvās tirzniecības nolīgumiem un, un tur būs arī detalizēti no uh, rādīt statistika, importa apjomi, tirniecības plūsmas starp abām pusēm, un būs arī detalizēta informācija. Gadījumā, ja tiek izmantot aizsardzības pasākumu klauzulu un noteikumu apiešanas novēršanas mehānismus. Paldies! Rozumieš. Paldies! Lūdzu. Mēs eh, piemirsām eh, pie attiecībā uz augļiem un eh, dārziņiem. Mans kolēģis par šo jautājumu vēl vēlasies runāt. Referente par Moldovu un jūs tev jautājumu par augļiem un dārziņiem. Īstenībā šeit ir runa par svaigām plūmēm, āboliem un galda vīnogām, uz ko attiecas citi līgumi. Pavisam īsi es gribētu pastāstīt, ka 2014. gadā jau eh, tika eh, izmantots tad, tad eh, šis nosacījums, 42% no kvotas jau tika izmantoti āboliem, tikai mazāk par 1% no kvotām tika izmantots, un pārējiem augļiem tika izmantot 7% no kvotas. Paldies! Es, manuprāt, ir jāinformē, ka attiecībā uz citu produkciju starp 2009 un 2012 gadu Moldova neeksportēja uz Eiropas Savienību un uz pārējo pasauli eh, tika eksportēts apmēram 207 tonas Šī ir informācija par Moldovu. Šķiet, par, par Grūziju eh, daudzumi nav tik lieli. Protams, tika minēti arī proteīni lobarībā, jo īpaši vistubarībā. Es eh, gribētu norādīt, ka saskaņā ar parastajiem noteikumiem tie ir jāpiemēro arī attiecībā uz eksportu Eiropas Savienības tirgu. Paldies, priekšādātāji! Paldies, Viņu kungs! Šķiet, viņš izteiksies vēl par kādu punktu. Te ir runa arī par pārstrādātajiem produktiem. Te nav runa tikai par olām, kas tiek ievestas no Moldovas, bet arī par tādiem produktiem, kuros ir izmantotas olas. Es vismaz tā sapratu Eņo kunga izteikumu. Eņo kungs, varbūt jūs varētu paskaidrot. Godīgi sakot, tā nebija slikta atbilde, bet netiek veikts izšķīrums starp uh, olām un čaumalām un apstrādātām um, produktiem, un es labprāt uzklausītu atbildi par to. Man pusev des. Jā, tieši tā es arī to norādīju. Desekungs tagad. Paldies, priekšēdētāji. Es pieteicos runāt eh, tāpēc, ka eh, tika izteikta pamatota prasība, ka attiecībā uz vienādiem noteikumiem uh, vajadzētu nodrošināt, lai tiek piemēroti tādi paši noteikumi, kādi tiek piemēroti Eiropā. Bet es gribētu norādīt, ka Eiropā bija vajadzīgi apmēram 40 gadi pirms mēs panācām, ka visā Eiropas Savienībā ir spēkā vienādi noteikumi. Tikai pirms pieciem gadiem mēs pieņēmām kopīgas noteikumus attiecībā uz auga aizsardzības līdzekļiem. Agrāk Eiropā spēkā bija ļoti atšķirīgi nosacījumi. Mums vajadzētu atrast saprātīgus risinājumus. Mums vajadzētu dot šīm valstīm iespēju importēt uz Eiropu. Man ir bijušas sarunas ar Marokas lauksaimniecības ministru, un marokāņi vēlas eh, mums eksportēt tomātus. Protams, ka spāņu kolēģi nebūs pārāk iepriecināti. Marokas lauksaimniecības ministrs eh, teica ko tādu, kas man lika aizdomāties. Viņš teica, vai nu mums būs iespēja jums piegādāt eh, dārzeņus, vai arī mēs jums piegādāsim jaunus cilvēkus. Es domāju, ka mums vajadzētu nodrošināt, lai tirsniecība ar Eiropu attīstās, tā lai jauniešiem šajās valstīs rodas perspektīvas, lai tiktu pieņemti līdzsvaroti noteikumi, kas nāk par labu abām pusēm. Jedno zdanie komentarza. E, wypowiedź pana posła Desa pokazuje. Gribētu komentēt e, to, ko teica Desa kungs. Tas norāda uz to, ka ļoti daudz, kas ir atkarīgs no kopējās e, lauksainicības politikas Eiropas Savienībā, tā ietekmē ne tikai pašu Eiropas Savienību, bet arī valstis, kas neatrodas Eiropas Savienībā. Uh, Un, protams, mums ir jāskatīs šie jautājumi arī kopsakarībā ar imigrāciju un globalizāciju. Paldies, Desikungs, par ļoti svarīgo norādi. Dančelas kundze tagad. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim comisiei. Paldies priekšsādātāji un paldies arī komisijai par sniegtajām atbildēm. Vēlos arī pateikties kolēģim par eh, teikto Noslēgumā es eh, varu apkopot un secināt to, ka ir daži pasākumi, lai atbalstītu Moldovas republiku, un mums jāņem vērā arī ģeopolitiskais konteksts. Un šie pasākumi, kuri vērsti uz piemērošanu un arī nolīgums ir jāturpina. Tajā pašā laikā mēs esam vienisprāts, es arī piekrītu tam, ko teica komisija, ka ir uh, jāievieš šie pasākumi, šis aizsardzības pasākums un pretapiešanas eh, mehānisms nolīgumā, lai novērstu neskaidrības un aizsargātu Eiropas Savienības ražotājus. Paldies par jūsu viedokļiem, un es eh, gaidīšu jūsu, ie, jūsu viedokļus arī pateicoties grozījumiem, kas tiks iesniegti. Nekova kungs. Благодаря. Чесов. А, Paldies! Paldies, Česlav! Mēs eh, varējām dzirdēt virkni interesantu viedokļu. Desekungs nu pat eh, teica, ka mums ir jāizvēlas starp tomātiem un bēgļiem. Bet es vēlētos uzsvērt to, ka pirmkārt mums vajadzētu aizsargāt Eiropas Savienības lauksaimniekus produktus. Tā jābūt mūsu prioritātei, tāpēc mums ir nepieciešamas dažādas klauzulas, arī dažādas barjeras, tā lai uh, būtu līdzsvarota attīstība nodrošināt ne tikai partneriem, bet arī Eiropas Savienībai. Un es vēlētos atgādināt, ka šis ir tehniskas dabas ziņojums, dažas detaļas būtu vēl atrisināmas, un mēs to darīsim. Mēs sniegsim savus priekšlikumus komisijai un ceru, ka nonāksim pie līdzsvarotas pozīcijas. Patiešām mūsu produkti Un mūsu ražotāji ir tie, kuriem jābūt mūsu prioritātēm, un balstoties uz to, tad mums ir jānosaka Grūzijai, Moldovai un citām eksportējošām valstīm kvotas. Jeszcze jedno zdanie pan poseł Des, panie pośle. Des, kungs, vēlreiz pieteicāt runāt, lūdzu. Jā, tā kā jūs mani pieminējāt savā komentārā, es gribētu teikt, ka es nevēlētos nekādā veidā šeit ietekmēt patērētāju aizsardzību, jo šie nosacījumi ir patiešām svarīgi un tos nekādā veidā nedrīkst apdraudēt. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, w ten sposób zamykamy te dwa punkty. Labi, līdz ar to esam pabeiguši šos abus jautājumus. Un jūs vēl saņemsiet tālāk informāciju par to, ko mēs eh, darīsim vēlāk. Tagad ir paredzēts sestais darba kārtības punkts viedokļa apmaiņa ar komisijas pārstāvi par um, Krīvijas veto un um, tā ietekmi uz augļu un dārzeņu tirgu. Jūs noteikti atcerēsieties, ka šī ir mūsu kolēģe Ramona Luisa Valkarsela Siso iniciatīva. Komiteja nolēma, ka mums eh, vajadzētu apspriesties ar komisijas eh, pārstāvi par Krievijas eh, sankcijām un šo sankciju ietekmi uz mūsu augļu un dārziņu tirgu, kas ir radījis lielus zaudējumus mūsu ražotājiem. Tika pieminētas Baltijas valstis un citi produkti, piemēram, piena produkti dārzeņi un augļi no Polijas. Eiropā ir iekšējais tirgus, un tas atsācas arī uz augļiem un dārzeņiem citās valstīs, arī dienvidu valstīs. Šeit situācija ir mazliet atšķirīga. Mēs eh, mēģināsim skatīt problēmas dažādos Eiropas reģionos jo eh, šīs problēmas ir atšķirīgas. Esam uzaicinājuši pārstāvis no komisijas, bet pie mums ir ieradušies arī Spānijas augļu un dārzeņu nozares pārstāvji, proti no Mursijas reģiona. Viņus ir uzaicinājis eh, Valkarsels Išaukungs. Gribu jūs sirsnīgi sveikt eh, mūsu vidū. Eh, mūsu kolēģis Alkarsals Siso nav ieradies, tāpēc, ka Spānijā nedēļas nogalē bija pašvaldība un reģionālās vēlēšanas. Arī Polijā ar vēlēšanas esam ievēlējuši jaunu prezidentu. Pirms eh, kādu gadu arī mums eh, šeit bija vēlēšanas Eiropas parlamentā, savādāk mēs šeit nemaz nesēdētu. Tagad došu vārdu komisijas pārstāvim. No agrī ģenerāla direktorāta pie mums ir ieradies eh, direktors Jens Šaps. Jums došu pirmajam vārdu, lūdzu. Thank you very much. Paldies, priekšādātāji. Apsveicu arī jūs ar vēlēšanu rezultātiem prezidenta vēlēšanās Polijā. Uzskatu, ka mums ir absolūti nepieciešams apspriesties par dažādo pasākumu ietekmi, proti par sankcijām, kas tika ieviestas sākot ar 2014. gada 1. augustu Krievijā. Mēs ļoti labi saprotam, ka tas ir ietekmējis ne tikai augļu un dārzeņu nozari, bet arī ļoti daudzas citas nozares, piemēram, eh, piena, olu, eh, putnu gaļas un citas nozares. Domāju, ka kopā visām trīs institūcijām vajadzētu pēc iespējas ātrāk eh, nākt klajā ar pasākumu kompleksu, kas ļaut ražotājiem pielāgoties jaunajai situācijai. To ļoti labi arī raksturo tas, kas notiek reģionos. Tā te ir runa par dažādiem produktiem, par āboliem, bumbieriem, nektarīniem, tomātiem, bumbieriem tā tālāk. Dalībvalstīs eh, ir bijušas ļoti dažādas attiecības ar Krieviju, un mēs šeit esam pieredzējuši, ka dažos gadījumos ir ieviests simtprocentīgs aizliegums eksportēt šādus produktus. Mēs relatīvi ātri sagatavojām ārkārtas pasākumus, un šeit juridiskā ziņā tika pieņemti četri deleģētie akti, kuru mērķis bija stabilizēt smago situāciju tirgū. Jo īpaši esam ieteikuši dažādus pasākumus, kuri arī tika īstenoti dalībvalstu līmenī. Te bija runa par atsaukšanu no tirgus, par dažādiem veicināšanas pasākumiem, par uh, Uh, pārdalīšanas uh, tīklu un tāpat arī ražas nenovākšanas vai zaļu uh, produktu novākšanas pasākumi. Šādos, šādās situācijās mēs varam kontrolēt, cik daudz um, produktu nokļūst tirgū. Pirmie pasākumi stājās spēkā relatīvi ātri, jau vasarā. Citi pasākumi pakāpeniski sekoja gada gaitā. 2014. gadā, un ja mēs paskatāmies uz vispārējo statistiku, mēs varam teikt, ka esam nodrošinājuši to, ka no tirgus ir izņemta apmēram 700 tūkstoši tonu augļu un dārzeņu, un Te ir runa par apmēram 115-120 eh, miljoniem eiro, kas ir nodrošināti kā palīdzība un kas ir galvenokārt izmaksāti caur ražotāju asociācijām, eh, attiecīgajiem lauksaimniekiem un ražotājiem. Es gribētu arī uzsvērt, ka komisijas dienesti ļoti ātri centās atrast eh, citus eh, iespējamos eh, galamērķus pasaulē. Mums ir jāatceras, ka uh, Krievija bija ļoti svarīgs galamērķis trešo valstu eksportām, ne tikai runājot par augļiem un dārzeņiem, bet arī par mm, piena un gaļas produktiem. Uzskatu, ka komisijas dienestiem relatīvi ātri un veiksmīgi izdevās atrast papildu tirgus. Santa ģenerāla direktorāts, kas ir atbildīgs par fitosanitārajiem pasākumiem un arī kolēģi no tirzniecības ģenerāla direktorāta ar saviem uh, tirgus iniciatīvu pasākumiem, varēja mums palīdzēt lauksaimniecības ģenerāla direktorātā, lai mēs veiksmīgi varētu īstenot eh, tādus eksporta ceļus, ko agrāk mēs eh, neizmantojām. Uh, Dažiem augļiem, piemēram, āboliem tika uh, eh, izmantota Brazīlijas un ASV ceļi un pat uh, tuvie austrumi, kur mums uh, izdevās uh, nosūtīt daudz vairāk uh, produktu nekā agrāk. Attiecībā uz cenām tās, protams, bija zemākas nekā iepriekšējos gados, jo īpaši, ja runa par āboliem. Uh, bet eh, cenas kritās mazliet arī bumbieriem un tomātiem. 2014. gads bija īpašs gads, tas arī ir jāņem vērā. Ļoti daudzos reģionos, jo īpaši āboli, bumbieri un plūmes, eh, kā jūs zinat, to raža ir atšķirīga dažādos gados, un e, šajā gadā daudzos reģionos raža bija par 10% lielāka nekā iepriekšējos gados. Tas, protams, radīja papildu izaicinājumus uh, mums visās trīs institūcijās, lai mēs varētu piemērot e, attiecīgos pasākumus, kas nodrošinātu eksporta ceļus. Dažos gadījumos attiecībā uz dažiem produktiem Krievija bija galvenais noieta tirgus. Jūs noteikti arī ļoti labi zināsiet, ka arī iekšējais patēriņš nebija tik labs, kāds tas varēja būt. Statistika rāda, ka augļu un dārzeņu patēriņš samazinās. Mēs eh, mēģinājām pēc iespējas vairāk eh, veicināt eh, ābolu patēriņu. Jūs noteikti atcerēsieties kampaņas, kādas tika izvērstas arī šeit, šajā valstī. Mēs darījām visu, lai ņemot vērā šos smagos īpašos apstākļus, kādi tika pieredzēti pagājuši, kad mēs varētu atrast papildu noieta tirgus Iespējams, ka šī situācija nebūtu bijusi tik smaga, ja aizliegums attiecībā uz Krieviju nebūtu ticis ieviests. Es vēlētos arī uzsvērt, ka tirniecība ir samērā novatoriska. Jūs noteikti esat redzējuši arī pārsteidzošas datus. Eksports uz Baltkrieviju dramatiski pieauga. Un ir, protams, jādomā, vai tiešām visi šie uh, augļi un dārzeņi tika patērēti tikai Baltkrievijā. Tieša tirdzniecība bija efektīva, bet iespējams, ka uz Krievijas tirgu tika nogādāts vairāk eh, ražojumu, jo eksports no kaimiņu valstīm beigās nokļuva Krievijā. Ko mēs varētu secināt par šīm iniciatīvām, kas eh, līdz šim ir pieņemtas? Domāju, ka kombinējot dažādus pasākumus, mēs varētu vismaz Eiropas līmenī stabilizēt šo situāciju. Mums ir izdevies to izdarīt eh, pēdējo deviņu mēnešu laikā. Negribētu teikt, ka mēs e, to izdarījām ražas novākšanas laikā, jo īpaši Austrum Eiropā situācija attiecībā uz āboliem bija ļoti smaga. Mums bija arī sarežģīti īstenot e, vairākus pasākumus. To īstenošana nebija perfekta, bet esmu pārliecināts, ka šī situācija tika labota pirmajos e, šī gada mēnešos. Ja es, piemēram, paskatos uz ābolu uh, cenām Polijā, tad uh, domāju, ka situācija ir visnotaļ pozitīva. Cenas ir relatīvi augstas, pat uh, augstākas salīdzinot ar iepriekšējā gadā novēroto situāciju. Otrs elements, kas arī ir būtisks, komisijas dienestī atrada citus noieta tirgus tas bija kaut kas jauns, jo mēs eh, pēkšņi redzējām, ka mūsu institūcijām ir jābūt eh, proaktīvākām. Ir eh, jāmēģina atvērt tirgi, kas līdz šim ir bijuši slēgti, jo īpaši fitosanitāro pasākumu dēļ. Ir bijuši vairāk piemēri, kur mums ir izdevies veiksmīgi ieviest veiksmīgi uzlabot šo situāciju, atceļot eh, šos pasākumus. Tāpat mums ir arī brīvās tirdzniecības nolīgums ar Koreju, kas eh, ļāva mums eksportēt eh, dzīvnieku produktus. Augļu un dārzeņu produkti netika uh, tik daudz izvesti. Tāpat arī attiecībā uz Brazīliju. Domāju, ka mums vajadzētu turpināt pētīt dažādas iespējas. Uzskatu, ka mums vajadzētu arī ņemt vērā eiro maiņas kursu attiecībā pret dolāru. Arī tas palīdzēja, jo mēs varējām visnotaļ konkurēt spējīgi eksportēt tos ražojumus, kas tika saražot par daudz. Patiešām Ir jāatzīmē tas, ka 2014. gadā eh, rāža bija rekordliela, jo īpaši ir runa par āboliem. Tagad eh, mazliet prognozes par šo gadu. Tā kā es pazīstu šo nozari, tad visticamāk, ka raža būs eh, zemāka. Pats savā dārzā redzu, ka ābeles nezieda tik labi, kā vajadzētu, vismaz noteikti ne tik labi kā pagājuši gadu. Bet, protams, eh, tas ir tikai tāds selektīvs piemērs un noteikti neliecina par visu situāciju. Attiecībā uz nektarīniem un persikiem redzam, ka atšķirības ir pavisam nelielas, un mēs nedomājam, ka situācija būs ļoti atšķirīga attiecībā uz ražu. Bet, kā jūs zinat, viss ir atkarīgs no laika apstākļiem. Mēs, protams, ceram uz labu ražu lauksaimniecības nozarē. Paldies priekšādātāji! Choć często rolnicy mówią, że jak są dobre plony, to... Paldies! Jā, protams, šeit eh, varētu būt ļoti dažādi komentāri. Mēs teikt, labprāt, uzklausītu ražotāju asociācijas Pie mums, kā es minēju, ir ieradušies eh, augļu ražotāju pārstāvi no Spānijas. Došu tagad viņiem vārdu. Lūdzu, asociācijas vicepriekšādātājs, jums ir atvēlētas 5 minūtes uzstāšanās laika. Un lūdzu iepazīstiniet ar sevi, un pēc tam arī es aicināšu eh, deputātus uzdot jautājumus, bet uh, mums vajadzētu izteikties pēc iespējas ātrāk, jo šis darba kārtības punkts ir kaut kad arī jāpabeidz. Jums dokumentu mapēs ir eh, prezentācijas materiāli, tie tiks vēlāk nosūtīti arī deputātiem. Tātad, kā jau es minēju, jums ir atvēlēts 5 minūtes, jo dokumenti jau ir visiem pieejami. Paldies! Vispirms vēlos pateikties šai komitejai par iespēju uzstāties un paust e, tās problēmas, ar kurām saskaramies. Iesākumā vēlos teikt, ka es runāju no visu spāņu ražotāju viedokļu, kā arī runāšu par problēmām, ar kurām saskaras mūsu franču un itāļu kolēģi, ar kuriem pēdējo gadu laikā vairāk kārtīgi mēs esam tikušies un runājuši par tos stāvokli, kāds ir šobrīd un ar kuru mēs saskaramies. Tagad priekšsēdētāji vēlos teikt, ka attiecībām uz eh, komisijas pārstāvis sacīto. Es gribētu norādīt to kā kauleņu jomā. Nav bijis laika atvērt mūsu tirgus, jo viens gads ir praktiski nepietiekams un neiespējams, lai atgrieztos piepriekšējās situācijas, kā jau uh, tika eh, norādīts eh, patēriņš ehm, ir samazinājies Eiropas Savienībā cenu srieģie eh, uz piedāvājumu. Ienākums lielākai daļai ražotāju praktiski un ekskluzīvi tiek saņemts no produktu pārstrošanas piemēram, Spānijas gadījumā augļi ir izslēgti no vienotā maksājuma režīma. Un it īpaši vēlos pasvītrot to, ka Eiropas Savienības eksports uh, ir ar apgrūtinājumiem, lai piekļūtu trešo valstu tirgiem. Pārējām pie nākošā attēla. Atvainojos, saka runātāji, ir problēma ar eh, slaidu prezentāciju, bet turpinājumā vēlos norādīt, ka Spānijas gadījumā augļu un eh, dārzeņu eksports uz trešajām valstīm eh, nespēja kompensēt to eksporta apjomu, kāds bija uz Krieviju, un arī cenu prognozes 2015. gadā ir tieši tāds pats kā pagājušajā. Konkrēti. Es gribētu pasvītrot īpaši gan e, plūmju, gan persiku, gan nektarīnu cenu kritumu. Tomēr medida. Pilnīgi noteikti ir steidzami jāveic pasākumi, jo ražotāji vairs nespēja tikt galā ar situāciju, kāda ir radusies. Turpinu apgalvot, ka tirgus atvērtības, tirgus neatvēršanas gadījumā ir stāvoklis tāds, ka viss, kas ir aizliegts, ir tas, kas nav atļauts. Un attiecīgi e, no tā rodas apgrūtinājumi un šķēršļi eksportam. Un šādu eksportu tirgus meklēšana ir ļoti ilga, viena gada laikā praktiski tas nav atrodams. Kopumā vēlos sacīt, ka pagājušajā gadā jūsu priekšā beidzot jūs redzat tabulu ar eksporta apjomu uz Krieviju, kur ir norādīts 1. ceturksnis 14. gadā un 1. ceturksnis šajā gadā, un jūs varēsiet, varat arī paredzēt, šeit ir, un salīdzināt, šeit ir um, cenu salīdzinājums, tas ir uh, Eh, eh, tas ir satriecoši, cenas ir kritušās, eh, un par to esam norūpējušies gan Spānijā, gan Francijā, gan Itālijā. Tāpat arī trešās valstis piemēro pretēju stratēģiju, un tas, kas mums ir bijis svarīgi un nozīmīgi, ir e, augļu dārzeņu izņemšana, atsaukšana, sulu ražošanai. Atvainojiet, priekšsēdētāji, man vajag vairāk, e, vēl pusminūti, jo man tehniski problēma dēļ nebija laika. Tātad, kur es paliku? Es sacīju, ka tās, kās Mums, suprāt, visnoderīgākais bija e, realizēt pārpalikumu sulās iedzīvotājiem, labdarības organizācijām, trūcīgajiem un šāds pasākums bija iespējams, un to varēja organizēt tā, ka la, eh, labklājības, eh, eh, labdarības organizācijām nevajadzēja pārņemt tos produktus, kas jau ir tuvu termiņa beigām, tāpat arī to, šos izstrādājumus var saglabāt ilgāk. Sulas ir ar daudz ilgāku realizācijas termiņus, un tas var palīdzēt samazināt zaudējums ražotājiem, kā arī tas, pali, tas ir nozīmīgi, lai varētu saglabāt esošo apkārtējo vīdī Eiropā, kur eh, klimats ir ārkārtīgi sauss. Paldies un atvainojiet par tehniskajām problēmām prezentācijā. Bardzo dziękujemy. Paldies. Par eh, šo informāciju, kuru mēs saņemam tieši no ražotājiem. Mums ir desmit runātāji pieteikušies. Eh, laika ierobežojumu dēļ katram var atvēlēt vienu minūti. Vispirms deputāts Glezos vienu minūtē. Paldies, priekšsēdētāji. Jau. Και έχει σημασία ποιος πρώτος ήρξα το χειρόν. Embargo pret eh, Krieviju liek mums jautāt, vai šeit gadījumā netiek eh, izvests netaisnīgs eh, tirzniecības karš. Ir jautājums par, par to, kurš eh, to izraisīja. Vai tā bija Krievijas attieksme vai arī Eiropas Savienības attieksme? Mūsu valstī situācija bija katastrofāla. Nevarēja sagatavot nekādus konservus vai um, konditorējas izstrādājums no šiem augļiem, un attiecīgi tāpēc zaudējumi bija ļoti augsti. Pirms 30 eh, gadiem es jau biju šeit, eh, darbojos Eiropas Savienībā, un gribu teikt, ka politika pret Grieķiju ir bijusi šausmīga. Lauksaimniecības eh, produkti no Grieķijas nedrīkstē tiks importēti. Jautājums ir par to, ko jūs īsti gribat no Grieķijas. Vai jūs vēlaties eh, tikai eh, sauli, eh, smiltis un pludmali, vai jūs vēlaties, lai Grieķija kļūtu par jūsu viesnīcu? Tā nav pareiza attieksme pret Grieķiju. Ale to też ważne. Bardzo proszę pan poseł Terent Frant. Bardzo proszę panie pośle. Nākošais runātājs. Merci. Paldies. Šis ir Eh, būtisks un interesants tāmats. Eh, un pēc viena gada Krievijas embargo situācija ir sātraucoša, un tas pārsniedz tikai augļu dārzeņu noredzi. Embargo e, ir nozīmīgs kārs ne tikai uh, augļu dārzeņu ražotājus, bet arī piena un gaļas pārstrādātājus. Un, manuprāt, ir jārisina divi būtiski jautājumi. Pirmais, priekšsēdētāji, vai mēs varam uzzināt, vai Krievija jau ir darījusi Eiropas diplomātija zināms tos nosacījumus, kas būtu pieņemami embargo atcelšanai. Otrais jautājums vai komisija un padoma ir paredzējusi padziļināt, reformēt krīzes mehānismus, lai labāk varētu pasargāt mūsu ražotājus un nepieļaut to, kā viņiem nākas eh, pārdot izstrādājumus zem pašizmaksas. Paldies! Paldies! Dantēna kungs nākošais runātājs. Paldies priekšsēdētājiem! Komisija savā izklāstā daudz runāja par āboliem. Mēs zinām, kā āboli ir viegli samērā saglabājumi, bet patiesās problēmas ir ar vasaras augļiem, kas jau ir tirgu, kurus nevar ilgi uzglabāt. Šeit es domāju par persikiem, ķiršiem, aprikozēm un citiem, un runājot par potenciāliem jaunajiem tirgiem. Es gribētu zināt, ko komisija ir paveikusi, lai atvērtu eh, jaunas iespējas ražotājiem tuvākajā laikā. Paldies! Nākošais runātājs. Да се уплътня времето за говорене. Paldies! Uh, lai vislabāk izmantotu man uh, doto laiku, man jāsaka, ka komisija ir bijusi uh, ļoti pozitīva, bet nākamreiz, kad man jāsaskaras ar ražotāju asociāciju, nu tad man jāsaka, man būs ļoti sarežģīti mm, viņiem prezentēt šo pozitīvo ziņu. Mana valsts Bulgārija varēja pārdot savus produktus pirms augusta aizlieguma, un uh, subsīdijas tika izmantotas balstoties principu, ka pirmais brauc uz pirmais maļu, un visi nevarēja iegūt labumu. Tagad mums ir mm, vairs nav piena kvotas, un atkal ir šie komisijas pasākumi, kuri neļauj visiem tos izmantot. Vai jūs paredzat kādus jaunus pasākumus piena ražotājiem? Nu, vai arī jūs atkal tos pametīsit likteņa varā. Un otrkārt, tās sauktās zaļās nedēļas laikā Berlīnē bija sārunas starp Sanko ģenerāldirektorātu un Krievijas federācijas pārstāvjiem par to, ka varētu um, izņem dažus produktus no embargo loka. Vai ir kādas ziņas par to? Paldies, nākamais runātājs. Priekšsēdētājs vēlētos sirsnīgi pateikties eh, komisijai par ziņojumu par eh, augļu un dārzeņu sektoru, taču es uzskatu, ka daudzos reģionos jau ir notikuši tirgus izkropļojumi, un eh, dažos reģionos cenu atšķirības bija patiešām milzīgas. Es eh, priecājos par to, ka mēs eh, varam eksportēt vairāk eh, augļu un dārzeņu uz Brazīliju un ASV. Tagad, ja mēs paskatāmies uz šiem datiem, tāds arī ir, bet jautājums ir par to, par kādu cenu mēs to darām. Valūtas kuras svārstības, ko mēs tikko piedzīvojām attiecībā uz eiro un dolāru, deva pozitīvu ietekmi, un mēs varējām nedaudz uzāpot. Taču man uh, pilnīgi skaidri eh, parādās, ka attiecībā uz piena produktiem, eh, cūgaļu un lielopu gaļu mums ir eh, vajadzīgs atsevišķs ziņojums. Varbūt komisija varētu īsi par šo situāciju pastāstīt. Un tagad par skolu augļu programmu. Tā ir ietekme uz augļu daudzumiem, ko mēs varam nodot skolām. Thank you. Jā, danke, Herr Vorsitzender, un danke, der Kommission. Paldies priekšādātāji, paldies arī komisijai par uh, stāstīto. Bet uh, šķiet, ka komisija ir uzlikusi uz deguna rozā brīlis, jo, ja ir runa par um, augļiem ar kauliņiem, tad uh, šogad ļoti daudziem ražotājiem visticamāk savās grāmatvedības grāmatās būs lielas melnas nulles Mēs, eh, protams, uztraucamies par situāciju um, ar Krieviju, taču eh, mums ir arī jāsaprot, ka pašlaik ir ļoti izdevīgs eh, dolāru kurs. Mēs varam tagad izdevīgi eksportēt uz ASV, bet šeit ir spēkā pavisam nesaprātīgi tirdzniecības ierobežojumi. Vai komisija kaut ko darīs, lai amerikāņi šos noteikumus mainītu? Un lai mm, visas Eiropas Savienības dalība valstis varētu piekļūt šim tirgum. Es uzskatu, ka pašreizajā situācijā tā būtu vienīgā saprātīgā izēja. Dziękuję. Przed czasem, panie pośle, bardzo dziękuję. Pan poseł Buda. Paldies, Budas kungs. Nu Paldies, priekšsēdētāji. Diemžēl šī nav pirmā reize, kad redzam šādu pieeju dzirdam ļoti jauku valodu no komisijas puses, bet uh, ražotājiem ir pavisam cits stāsts stāstāms. Tas vēl būtu mazākais, kas būtu sakāms. Kāpēc uh, komisija mm, tā izsakās, ja realitātē mēs redzam, ka ražotājiem ir reāls problēmas? Un es vēlētos lūgt komisijai paraudzīties uz citiem tirgiem, kas ir cietuši no Krievijas embargo. Uh, Sniegšu piemēru no Rumānijas, kur augļu un dārzeņu tirgus un ir eh, pat, ja eh, arī attiecībā uz āboliem, ka mēs tirgus tika pārpludināts no dažādām valstīm un bija iespēja pārdot ābolus. Un tas bija vienīgais, kas eh, rumāņiem bija palicis, jo tirgus bija pārpludināts ar citām precēm. Un komisijai vajadzētu uh, raudzīties uz jauniem tirgiem, jo tā ir vienīgā iespējamā alternatīva, jo Krievijas embargo drīzumā tiks netiks atcelts. Köszönöm a szót, tisztelt eh, jelenlévők. Paldies, nākamais runātājs. Orosz embargó miatti harmadik körös eh, eh, kártalanításból Magyarország. Attiecībā uz um, Krievijas embargo Ungārija, Rumānija, Slovenija, Slovākijā Horvātija un Čehija ir pelnījušas kompensāciju, bet eh, līdz šim nekādas eh, kompensācijas nav piešķirtas. Es gribētu jautāt komisijai, kad eh, šīs valstis saņems kompensāciju. Paldies! Bija problēmas ar tūkojumu angļu valodā, saka priekšādātājs. Varbūt jūs varētu atrisināt šo problēmu. Vai viss ir kārtībā ar tūkojumu angļu valodā? Paldies! Pitanje bi se odnosilo u istom smjeru kao. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlētos jautāt to pašu, ko kolēģis Erdoš. Kāpēc Horvātijas augļu ražotājiem nebija iespējas izmantot trešā raunda subsīdijas un runājot par pienu āboliem un tam līdzīgi, ko komisija paredz darīt šogad, jo nav bijuši kādi priekšlikumi attiecībā attie ar attiecībām ar Krieviju, un šķiet, ka Horvātijas ražotāji nesaņems nekādas kompensācijas. Uh, thank you, Emma. Um, uh, Paldies. Nākamais runātājs esmu nedaudz apjucis saistībā ar to, uh, kurš tad galu galā rūpējas par šīm sankcijām Krievijā, jo es zinu, ka vadītājs noteikti to nedarītu, bet nu, es personīgi tik tiešām nedomāju, ka viņš satrauktos par to, ko dara Eiropas Savienība, bet problēma ir tāda, ka vienīgie cietēji ir eh, cilvēki uh, Eiropas Savienībā un Krievijā, un ir uh, Eh, ļoti liels tirniecības apjoms, un eh, es saprotu, ka Putina kungam nav laika tam pievērsties, bet kad runājam par sankcijām pret Krieviju vai sankcijām pret Krieviju, mums pat būs sankcijas pret Saudārābiju, jo uh, tur ir problēmas ar cilvēktiesībām, bet es domāju, vai mēs būsim pietiekami konsekventi. Bet uh, nav nekāda iespēja, tīpaši cilvēkiem, kas uh, visvairāk no tā cieš, un mums vajadzētu tiešām beigt spēlēties ar cilvēku dzīvēm politiski iemeslu dēļ. Pani poseł Sanowa, bardzo proszę. E, muchas gracias, presidente. Paldies, e, priekšsēdētāji. Es vēlreiz um, vēlos uzsvērt, kā mēs redzam no Mursijas piemēra, to, kā uh, Eh, tas ietekmē lauksēmnieks Eiropā ne tikai augļkopjus, bet arī piena un lopkopjus. Domāju, ka ir jāpatur, jāveido pasākumi, lai eh, koriģētu šo situāciju, ar kuriem saskars tūkstošiem lauksaimnieku, bet tāpat arī uzrunāju šī parlamenta lielākās politiskās grupas par to, ka ir jāuzsāk jaunas diskusijas par Eiropas lauksaimniecības politiku, ka, kura prioritizētu iekšējo tirgu un ko, kon, kompensētu uh, lauksaimniekiem uh, maksātās cenas. Iepriekš es teicu, eh, ka mums vajadzētu, vajag izvēlēties ar brīvās tiežniecības nolīgumu un imigrāciju, un man ir jautājums, kā tas ir, ka uh, ir aizvien vairāk eh, imigrantu Eiropā un aizvien vairāk tie nāk no valstīm, ar kuriem mums notiek tirzniecība. Paldies! Nākošais runātājs. Nē, mēs esam uzklausījuši visus runātājus. Un tagad es. Uh, labprāt došu vārdu komisijas pārstāvjiem, lai tie varētu rieģēt uz tiem jautājumiem, uz tām šaubām, kuras mēs norādījām. Un atsevišķos gadījumos es domāju, ka mēs varēsim lūgt rakstiskas atbildes. Dažas no tām būs samērā detalizētas, tāpēc šajos gadījumos lūkšu nosūtīt komisijas pārstāvjiem rakstiskas atbildes. Thank you, Chairman, and um, I will be. Uh... Paldies, priekšsādātāji. Izteikšos pavisam īsi saistībā ar mutiski atbildamajiem jautājumiem. Zinu, ka laiks ir ierobežots. Vēlējos uh, atzīt to, ka pagājušā vasarā piedzīvojām krīzi, izmantojām instrumentus, balstoties ar 219. Uh, pantu, kas uh, attiecās uz ārkārtas un izņēmumu pasākumiem, kurus varam pieņemt, un arī daudzētos aktus ieviesām. Tādējādi uzskatu, ka darījām iespējamo uh, šajos konkrētajos apstākļos. Un rezultāti, kurus šobrīd redzam, nav pilnībā apmierinoši visiem sektoriem, jo, ja mēs pārējām no gurķiem līdz ķiršiem, no persikiem līdz āboliem, un mēs redzam grūtības, kā uh, konkrēti risināt jautājumus dažādām produktu grupām, cenšoties iegūt iespējami labākos rezultātus. Lai nu kā šobrīd, no nu, mūsu perspektīvas raugoties, tirgos nav vērojama krīze. Otra lieta, un tas jau vairāk kārtīgi tika minēts iekšēji, patēriņš krītas, un mums ir jācīnās ar šo kritumu augļu un dārziņu patēriņā, un es pilnīgi piekrītu tiem, kas runāja par iekšējā tirgus nozīmību mūsu ražotājiem. Nākamais elements ir trešās valstis. Trešās valstis ir ļoti svarīgs, kā eh, eksporta mērķis un arī mm, tās, kuras tradicionāli bija mūsu partneri, ir ļoti koncentrējušās uz tirgus, uz Krievijas tirgu, un Krievijas tirgus vēsturiski un tradicionāli ir bijis sarežģīts tirgus. Nebūs pirmā reize, kad pēkšņi saskaramies ar pēkšņām grūtībām no Krievijas puses, ka tiek piemēroti eh, noteikti eksporta pasākumi. Un uh, mums vajadzētu veikt dažādošanu, skatīties uz citām trešajām valstīm, uz tām, kas ir vairāk civilizētākas. Un vēl arī ir jāparaugās uz veicināšanas programmām, jo īpaši uh, tām, kas sveiktas uz trešo valstu stimulēšanu, tur ir solīda pakotne, tā lai mūsu ražotāji no dažādiem sektoriem, ne tikai augļu un dārzeņu sektoru, varētu atrast alternatīvas citos augošos tirgos, kas būtu pievilcīgi. Un visbeidzot sādarbība starp dažādiem ģenerāla direktorātiem Sante, Trade un Agri attiecībā uz tirgus piekļuvis iniciatīvām. Uh, palīdz ļoti konkrēti strādāt pie specifiskiem jautājumiem mm, attiecībā uz SPS pasākumiem, kas izslēdz dažus eksporta galamērķus un Tas ir tas, kas ir šodien, un mēs esam gatavi padziļinātākai sarunā, veidot padziļinātāku diskusiju ar jūsu komiteju, un labprāt arī šo, šajā darbā piedalīšos priekšsēdētāji. Paldies! Jā, protams, mums vajadzētu nodrošināt uzraudzību tirgos un uh, ieviest uh, un īstenot embargo pasākumus. Mēs noteikti pēc vasaras atvaļinājuma vēl atgriezīsimies pie šiem jautājumiem. Protams, ir jādomā arī par ļoti zemo dzīves līmeni trešajās valstīs un to, kā tiek ietekmēti dažādi reģioni Eiropas Savienībā. Protams, ir pozitīvi jāvērt arī tas, ka esam atraduši jauns noiet tirgus. Komisija reģioni un ražotāji ir darījuši visu, kas ir viņu spēkos, kā jau tika norādīts, lai uzlabotu šo situāciju. Protams, būs arī dažādi grozījumi, bet um, grūti jau pašlaik ir izteikties par eksporta aizliegumu. Līdz ar to šis darba kārtības punkts ir pabeigts. Kā jau es minēju, Mums ir jārūpējas par uzraudzības un intervences pasākumiem. Līdz ar to komitejas sanāksme ir beigusies, tiksimies atkal 2015. Tagad ir paredzēta koordinātoru sanāksme. Trīs minūšu tehnisks pārtraukums. Liels paldies par uzmanību! Visiem, kas mūs klausījās, kā jau es minēju, tiksimies atkal komitejas sanāksmē 2015.